Då återupptar vi vårt utskottsmöte. Och... Atsāksim mūsu komitejas eh, sēdi, un tagad Materas kundze ir ieradusies. Tas mūs visus priecē. Tātad pārējiem pie 17. darba kārtības punkta, kurā runa iet par atbilstīgu, noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu izveidošanu. Atbildīgā komiteja ir MPL komiteja Eh, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs visam parlamentam, un mums eh, šajā aspektā vajadzētu ievērt līdztiesības jautājumu. Materas kundze ir atzinuma sagatavotāja mūsu komitejas vārdā. Vēl tikai vēlējos piebilst, ka pensiju sistēmas ilgtspējība ir kļuvusi ārkārtīgi aktuāla ikvienā dalību valstī. Un eh, mūsu atzinums galvenokārt runā par jauno pensiju sistēmu līdztiesības aspektu. Arī par to diskrimināciju, kurām tiek, arī par diskrimināciju, kurai tiek pakļautas sievietes pensiju sistēmā un pensiju maksājumā, kā arī par to, ka sievietes visbiežāk nodarbinātībā pavada mazāk gadu kā vīrieši. Uh, Bet, protams, ir jāņem vērā tas, ka sievietes dzīvo ilgāk. Runājot par pensiju sistēmu, tad eh, tā ir veidota tādējādi, ka ar sliktākām algām, kādas parasti vidēji ir sievietēm, sievietes saņem zemāku pensiju. Es ar lielu interesi uzklausīšu Materas kundzes teikto, kā jau teicu, tā ir atzinuma sagatavotāja no mūsu komitejas puses, lūdzu. Grazie, prezidente. Inicio skuzandomi kon le... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos atvainoties kolēģiem par to, ka aizkavējos. Es eh, sniega dēļ varētu vispār eh, būt palikusi varbūt mājās, tāpēc, ka daudzās lidostās eh, ir liels sarežģījumi sniega dēļ. jautājums par dzimumu līdztiesību un ilgspējīgām pensiju sistēmām šim parlamentām ir ļoti būtisks. Un tādēļ es jūtu, ka uz maniem pleciem ir uzlikta liela atbildība un man ir liels prieks tikties ar kolēģiem šodien. Un uh, es tiešām cīnījos ar lidostām un avio pārvadātājiem, lai ierastos šeit un uzklausītu jūs teikto. Uh, Pagājušajā nedēļā Strasbūras plenārsēdes laikā es piedalījos sanāksmē, kur uh, notika nodarbinātības komitejā. Uh, tur bija pārstāvēti dažādu komiteju referenti, kuri nodarbojas ar varbūtējo Eiropas pensiju sistēmu reformu. Un uh, es uh, arī gribu norādīt, ka es uh, uzskatu, ka uh, ļoti svarīgs ir šis jautājums un arī jūs priekšsēdētājs kundze norādījāt, ka ir ļoti svarīgi cīnīties pret sieviešu diskrimināciju darba tirgu un pret to, ka sievietes saņem mazākas pensijas, jo viņām ir uh, Uh, ierobežota ilguma darba līgumi vai darba līgumi uz neizdevīgiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka sievietes tiek diskriminētas. Mums ir jādomā par to, kā uzlabot šo situāciju, par ko ir runa arī zaļajā grāmatā. Ir, tur ir norādīts, ka Eiropas pensiju sistēmās ir jānodrošina vīriešu un sieviešu līdztiesība Mums ir jāsagatavo pēc iespējas labāks atzinums par šo jautājumu, un es vēlētos pateikties visām, visiem kolēģiem, neatkarīgi no politisko grupu piederības, par iesniegtajiem grozījumiem. Eh, es esmu saņēmusi dažus ļoti izcilus un rosinošus grozījumus, un gribu teikt, ka no 89 grozījumiem, kas tika iesniegts, uh, šim uh, atzinumam par četriem punktiem. Daudzus, diemžēl, nevarēs iekļaut, jo tiem ir cits nolūks, tie iziet ārpus uh, man uzdotā darba ierobežojumiem. Uh, kolēģi Tomsone Nē, es atvainojos, es runāju par 73. grozījumu, ko iesniedz Palijā Delī kundze, kurā viņa lūdz ievies dalību valstīm sociālā atbalsta sistēmas bērniem it īpaši, lai palīdzētu sievietēm, kuras aprūpē invalīdus un gados vecus ģimenes locekļus. Tas, protams, ir ļoti svarīgs ierosinājums, bet tas neiekļaujas šā atzinuma aptvērumā. Tāpat viena kolēģe man lūdza sagatavot atzinumu, kas būtu ļoti saturīgs, bet kur arī būtu iekļauti daudzi punkti. Mm, bet mēs nedrīkstam novirzīties no nospraustā mērķa, jo sieviešu diskriminācija šai jomā izpaužas daudz vairāk nekā jebkurā citā sociālajā kontekstā un tādēļ es gribētu dot vārdu kolēģiem un īpaši atsevišķam ēnu referentiem, kas varētu mums uh, sniegt skaidrojumu par iesniegtajiem grozījumiem, kas pēc manām domām neatbilda atzinuma mērķim. Paldies! Tagad uh, nākamā runātā. Mulțumesc, doamnă președintă, și... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vispirms vēlētos uh, uzslavēt uh, atzinumu sagatavotāju. Es uh, esmu ēnu referente sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Man uh, būtu jānorāda daži aspekti. Protams, šis jautājums ir ļoti būtisks. To mēs apspriedām pagājušajā nedēļā Strasbūrā no Darbinātības un sociālo lietu komitejā. Uh, vakar un šodien sniga, un jūs arī runājāt par sniegu. Es vēlētos, lai sniegs un šis uh, sliktais laiks varētu uh, Eh, nākt mums par labu, lai mēs varētu šo situāciju izmantot un lai mēs varētu cīnīties eh, pret nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Bet tagad atgriezīsimies pie atzinuma teksta. Man ir daži komentāri. Pirmkārt, par eh, pensijas vecuma noteikšanas uh, lielāku elastību, ņemot vērā īpaši sieviešu situāciju. Es nedomāju, ka pensionēšanās vecuma paaugstināšana radītu demogrāfiskas problēmas. Tas ir eh, saskaņā ar eh, atsevišķiem pētījumiem. Uh, Patiesībā, ja tiktu paaugstināts pensionēšanās vecums, tas novestu pie tā, ka uh, gados vecas sievietes uh, grims nabadzībā, un šādu sieviešu skaits pieaugs. Un uh, šādi ierosinājumi veicinātu vispār sieviešu nabadzības padziļināšanos. Tādēļ ir nepieciešams nostiprināt pensiju sistēmu un novērst diskrimināciju darba vietā un vēršoties pret uh, to, ka pastāv lielas algu atšķirības starp dzimumiem. Mūsu mērķis ir samazināt uh, algu atšķirības uh, par 10% līdz 2020. gadam. Runājot arī par uh, to laiku, kad vīrieši un sievietes uh, aprūpē bērnus vai atkarīgos ģimenes locekļus, būtu jāieskaita uh, pensiju uzkrāšanas vai, vai darba stāžā uh, pilnā apmērā. Uh, Lulīngas kundze ir iesniegusi grozījumu par to, ka šāds periods varētu no, tikt noteikts uz diviem gadiem, līdz pat diviem gadiem, un uh, ka šai laikā sievietes varētu aprūpēt uh, mazus bērnus. Es aicinātu uh, svītrot piektā panta otro punktu 113. direktīvā, kas pieņem 2004. gadā par uh, Uh, vēršanos pret sieviešu diskrimināciju pensiju jautājumos. Es arī aicinātu komisiju veikt pētījums par to, kā pensiju sistēmas reformas ietekmētu sieviešu situāciju Eiropas Savienībā, ņemot vērā uh, šādus mērķus. Uh, individuāls tiesības uz pensiju saņemšanu, korelācijas mehānisms starp darba tirgu un sabiedrības nepieciešam vajadzībām nodrošināt mazu bērnu un citu atkarīgu personu aprūpi. Treškārt, eh, saskaņā ar trešo pīlāru sievietēm ir uh, iespējas um, izmantot pensiju sistēmas, bet ir jādomā arī par sievietēm migrantēm, sievietēm, kas pastāv, e, pārstāv etniskās minoritātes un arī sievietēm invalīdēm. Dalību valstīm vajadzētu arī atbalstīt uh, pētījumus par to, uh, kādas uh, izveidot pensiju indeksācijas formulas, lai novērstu to, ka gados vecas sievietes grims nabadzībā. Visas uh, jaunās uh, reformas, kas tiek veiktas sociālajā sfērā, ir vienmēr jāizvērtē no tā aspekta, kā tās ietekmē sieviešu situāciju. Tāpat ir nepieciešams uzlabot darba apstākļus un paredzēt pasākumus, kas ļautu pagarināt sieviešu uh, aktīvo darba dzīvi, tīpaši ņemot vērā mūža, paredzamo mūža ilgumu. Es arī aicinātu kolēģis pievērsties uh, tām jautājumam, ka uh, Eh, pensijas, eh, pensionēšanās vecuma paaugstināšanai vajadzētu būt brīvprātīgai, nevis obligātai. Es aicinātu arī komisiju samazināt spiedienu uz dalību valstīm privatizēt uh, valsts pensiju sistēmas. Katrā valstī vajadzētu rosināt izveidot valsts pensiju sistēmu, uh, jo tieši šāda sistēma garantē saiknis starp uh, no vienas puses pauģu solidaritāti un otras puses cīņu pret diskrimināciju. Šī, šādas uh, manis uzskaitītās uh, idejas ir iestrādātas mūsu iesniegtajos grozījumos. Esmu pārliecināta, ka Mēs šos uh, jautājumus kopā ar referenti Matērs kundzi izdiskutēsim uh, padziļināti un nonāksim pie rezultātu. Kornelisens kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs diskusijas man atgādina uh, manu pirmo darba cēlienu parlamentā 96. gadā. Toreiz mums arī bija lieta par pensiju uh, lietām sieviešu komitejā. Un tad mēs runājām par diskrimināciju, balstoties uz to, ka sievietes dzīvo ilgāk. Eiroparlaments sagatavoja stingru atzinumu. Uh, bet, protams, tad eh, mums nebija tādas varas un padomu to pastāv malā, neko mēs tur nepanācām. Nebija nemaz tik viegli runāt par šīm lietām, jo nekas daudz nenotika pensiju sistēmās un eh, nebija sarunas par pensijām, un tagad lietām ir jāmainās, jo ja mēs nemainīsim neko pensiju sistēmās, tad nonāksim krīzes situācijā pēc desmit gadiem, kas būs daudz ļaunāka par esošo krīzi. Ja mēs gribam kaut ko mainīt, tad mēs varam arī tikt vaļā no atlikušajām daļām diskriminācijām attiecībā uz sievietēm. Es gribētu ieteikt 32. grozījumu no Tomsona kundzes, kas ir labāks nekā manējais par to pašu tēmu. Un tur ir runa par to, ko mēs jau gribējām 96. gadā panākt, ka sievietes nedrīkst eh, diskriminēt tā, tikai tam dēļ, ka viņas dzīvo ilgāk. Vēl mums jāgādā, eh, ka eh, šī iztikas pelnītāja priekšrocības ir visiem un visi var savākt, sakrāt pensiju, vai nu viņi strādā uz laiku, vai ir pašnodarbinātie. Un, jo īpaši es gribētu pievērst uzmanību migrantu sievietēm, un tur 47. grozījums runā par to. Mums jāuzmanās, lai neatņemtu stimulu sievietēm strādāt. Ehm, mēs varam labāk sadalīt pienākumus starp sievietēm un vīriešiem. Un ehm, mums nevajag ehm, panākt to, lai sievietes nestrādātu. nestrādātu. Mums vajag, lai sievietes tiešām strādātu. Un pēdējais komentārs. Mēs runājam par pirmo pīlāru pret otro pīlāru, tās ir lielas diskusijas. Es nedoju, ka, nedomāju, ka mums vajadzētu par to vienoties, jo tas jau ir nacionālais uzdevums. Nīderlandē mums ir spēcīgs otrais pīlārs e, pensiju jomā. Es domāju, ka ilgtspējībai, pensiju ilgtspējībai tas ir nepieciešams, bet arī uh, Otrais, eh, otrā pīlāra pensijas ir jānodrošina visiem, lai nebūtu nekādas diskriminācijas, un nu, to mēs varam panākt. Paldies! Paldies, Lulings kundze! Paldies, priekšstādātājs kundze. Arī es, es esmu iesniegusi dažus grozījumus, kuru nolūks ir padarīt situāciju skaidrāku un konsekventāku šo dokumentu. Vispirms par apsvērumu Uh, pašreizēji aprēķini ir viena lieta un pensiju aprēķini ir cita lieta. Tas, kas mūsu, mūsu interesē, ir pensiju aprēķini par iemaks, veikšanas ilgumu, par gadiem, par algām. Nevajag šeit visus sajaukt kopā. Tāpat esmu iesniegus arī grozījumu par apsvērumu B, jo es uzskatu, ka ir svarīgi norādīt, ka sievietes biežāk nekā vīrieši pārtrauc darbu profesijā vai strādā nepilnu darba laiku, lai pildītu ģimenes pienākumus, un ka tādēļ sievietēm ir nepieciešams kompensēt šādus periodus. Manas valsts uh, likumdošanā ir paredzēta šāda kompensācija. Divi gadi katram bērnam tiek aprēķināti uh, kā tādi, kas dod tiesības uz pensiju saņemšanu, pat ja šajā laikā sieviete nestrādā. Un es domāju, ka mums vajadzētu uh, piedāvāt līdzīgus, saprātīgus piemērus un nevajag pieprasīt uh, Uh, piešķirt pensijas uh, cilvēkiem, kas nekad nav strādājuši vai strādājuši tikai uh, uz puslodzi un tādā pašā apmērā kā tiem, kas ir strādājuši uz pilnu slodzi. Eiropā ir tīpaši valsts pensiju sistēmas balstās uz pensiju iemaksām un uh, tā savukārt balstās uz algu un nevar kādam uh, vīrietim vai sievietei piešķirt lielāku pensiju tādēļ, ka viņš ir saņēmis mazāku algu vai ir strādājis īsāku uh, laiku. Uh, Arī eh, ne visiem vīriešiem ir ļoti homogēnas, eh, vienotas eh, profesionālās karjeras. Manā valstī, ja kāds ir strādājis 40 gadus un maksājis iemaksas pensiju sistēmā, Protams, ir skaidrs, ka šim cilvēkam pienākas lielāka pensija nekā tam, kurš ir strādājis nepilnu darba laiku. To nevar kompensēt ar pensiju sistēmu starpniecību, jo tas ir netaisnīgi, ja, ja viens maksā lielāks iemaksas nekā otrs un abi saņem vienādu pensiju. Ir jādomā par kompensācijām, balstoties uz. Uh, bērnu audzināšanas gadiem vai laiku, kad ir aprūpēts kāds ģimenes loceklis, bet neko citu prasīt nevar, jo tas nav savietojams ar mūsu pensiju sistēmām, un tas ir netaisnīgi attiecībā uz citiem pensiju saņēmējiem. Un es uh, ierosinu svītrot C apsvērumu, jo šeit ir par nabadzības riska palielināšanos runā attiecībā uz sievietēm. Patiesībā manā valstī situācija ir pretēja. Vislabāk dzīvo tieši pensionāri un it īpaši sievietes, kuras nekad nav strādājušas, kuras ir aprecējušās ar vīrieti, kurš ir strādājis visu savu mūžu un uh, varbūt pat uh, viņam ir bijis ļoti labs darbs. Un šīs sievietes nav, nav, uh, nav strādājušas, vienīgi varbūt sliktākā situācijā ir šķirteņi, kuri nav pietiekami daudz strādājuši un kam nav bijusi sociāla apdrošināšana. Manā valstī neviena sieviete, kas ir strādājusi 40 gadus tā kā es un kura ir maksājusi 40 gadus iemaksas pensiju sistēmā, neseņem cīkā atsevišķas atraitnes jo savā laikā sievietes neieņēma tādus augstus amats kā direktora amats vai līdzīgs, bet tagad direktora atraitni saņem par tūkstošu eiro lielāku pensiju nekā es, kas esmu strādājusi visu mūžu. Tā kā tas, kas ir ierakstīts šeit dokumentā, neatbilst patiesībai. Tas patiesībā, kas ir svarīgs, kā sievietēm kompensēt tos, laiku, ko viņas ir veltījušas bērnu audzināšanai vai citu personu aprūpei. Un tādēļ es uzstāju, ka nevajag izvirzīt tādas prasības, kā to arī norādīja referenti, kas ir nesamērīgas ir daudz ļoti, tādu, daudz grozījumu, kam ir ļoti labi nolūki, bet kas absolūti nav saistīti ar šo atzinumu projektu un tā mērķi. Un ja jūs vēlties, lai šo atzinumu ņemtu vērā, tad mums ir jākoncentrējas uz būtisko, to, kas sievietēm ir svarīgs. Un es arī domāju, ka ir viens punkts, ko es arī ierosinu svītrot, kurā ir teikts, ka pensiju sistēmām jābalstās uz atbilstošiem un stabiliem kritējiem, ņemot vērā periods, kuros sievietes ir pārtraukušas darbu vai strādājušas uh, nepilnu darba laiku. Tas nav iespējams. Uh, patiesībā mm, šeit ir priekšrocības jāparēc tā, tad ja šeit manā valstī gan vīrieši, gan sievietes var saņemt šādu kompensāciju bērnu audzināšanai. Es ierosinu svītrot visu to, kas, protams, balstās uz labiem nolūkiem, bet kas absolūti nav saistīts ar šā atzinuma mērķi un uh, mums ir jākoncentrēs uz relām, reālām prasībām, kas varētu tikt ņemtas vērā un izpildītas. Paldies, un tagad Materas kundzei varbūt noslēguma vārdi šām diskusijām. Grāci, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Protams, es atzīmēju visus komentārus, ko kolēģis man izteica pār šo atzinumu. Mēs visi piekrītam mērķim, tātad pensijas vecuma palielināšana, par to mēs nešaubāmies, jo tas uh, rada aktivitāti un iemaksas nākotnē, bet mums vēl ir jābūt arī uzmanīgiem, jo sievietes ir pakļauts arī lielākam riskam, kas ar laiku var uh, ietekmēt veselību un apstākļus, lai gan mēs zinām, cik svarīgi eh, tas ir. Mēs komitejā bieži par to runājam, palielināt uh, sievietes ilg, uh, dzīves ilgumu, uh, un lai sievietes necies no nabadzības un vientulības. Es iepriekš jau esmu to teikusi un ir būtiski to atcerēties, un tāpēc mums ir jāpalielina uh, pensionēšanās vecums, jo daudzās dalību valstīs tas nenotiek. Bet es gribu palikt uh, Eiropu, runāt tikai par, uh, par Eiropas uh, līmeni. Par Lūlingas kundzi sacīto. Protams, mēs necenšamies izteikt priekšlikumus, samudžināt idejas e, atzinumā, kuram vajadzētu būt e, diezgan tehniskam, nejauksim e, idejas. Tāpēc es saprotu ka mēs varam, gribam koncentrēties uz etniskām minoritātēm un in, sievietēm invalīdēm, bet neizdarīsim kļūdas. Tas ir noticis, diemžēl, ziņojumos jau iepriekš, jo mēs nevarējām vienoties par tēmām, kas ir mums visiem svarīgas bet mums ir jāturpina e, joprojām runāt par vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un par to, ka jāsama, sam, jāsamazina samaks, darba samaksas atšķirības un pensijas līmenis sievietēm un vīrietē, vīriešiem. Bet mēs nevaram šajā dokumentā pieminēt pilnīgi visu, jo tad atzinums vairs varbūt netiks ņemts vērā un Kornelijus kundze sacīs piekrītu, ka, ka šī tēma ir svarīga. Arī pirms div, desmit gadiem tas bija svarīgi un tagad arī. Viņa toreiz jau strādāja parlamentā. Šis, eh, šim sasaukumam ir jaunas pilnvaras saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mēs neesam burvi, burvi, bet mums ir vairāk pilnvaru un mums jā, jāliek citiem mūs uzklausīt. Un vēl vienu mirklīti es lasu savus piezīmes. E, Tomsens kundzes e, grozījums ir ļoti svarīgs. Tas uzliek uzsvaru uz to, ka nepieciešams e, ar līgumu veikt akumulēšanu, bet mums ir jāņem vērā vis, vi, visi iespējamie darba līguma veidi. Un tas ir tiesa un, un tas ir arī godīgi. Šis grozījums gan ir pilnīgi jauns un cerēsim, ka tuvākajās dienās, ja vien uh, sniegs mūs neaizkavēs šeit ilgāk, varbūt mēs varēsim runāt par to mazliet vairāk, jo mums ir jāsagatavo kompromisa priekšlikumu un droši vien daudz no šiem tiks tur iekļauti. Es ņemšu to vērā. Es tikai nevēlos neko aizmirst. Es domāju, ka m, mm, pagaidām es varētu ar to aprobežoties. Paldies! Paldies, Materas kundzei! Mēs 13. decembrī balsosim par šo ziņojumu un nodarbinātības komitejā par e, šo atzinumu tiks balsots februārī un vēlams arī plēnumā plenārsēdē. Ar februārī. Tagad mēs beidzam mūsu komitejas sēdi un sākam koordinatoru sēdi. Drusku nokavējušies par precīzi deviņām minūtēm, un tomēr es ceru, ka mēs tūlīt pat uzsāksim koordinatoru sēdi. Paldies visiem, kas piedalījās komitejas sēdē.